vēlaties tuvāk iepazīties ar šiem ieteikumiem, protams, varat tos arī atrast parlamenta vietnē zem Seans and Direct. Pēc eh, parlamenta uh, iepriekšējās plenāras sesijas jūlijā kopīgi ar padomas priekšsēdētāju eh, saskaņā ar 74. reglamenta pantu esmu parakstījis trīs tiesību aktus. Un, protams, šīs nedēļas laikā es parakstīšu arī vēl citus ar tiesību aktus un jūs ar šo tiesību aktu nosaukumiem varat iepazīties šīs sanāksmes laikā un, protams, arī internetā. Tagad ir jāpieņem darba kārtība šai nedēļai un arī iespējamie grozījumi.